Ladies and gentlemen, dear colleagues. Dāmas un kungi, kolēģi. Nu jau sešas minūtes pāri pusē ir. Vajadzētu sākt darbu. Vēlos sveikt jūs mūsu kopējā sanāksmē ārlietu eh, komitejai un cilvēktiesību apakškomitejai. Ķeramies klāt pie darba kārtības. Pirmais punkts - darba kārtības pieņemšana vai ir kādi komentāri? Komentāru nav. Tad darba kārtība ir pieņemta. Otrais punkts - sanāksmes vadītāji paziņojumi nav. Un līdz ar to varam iet pie trešā punkta - elektroniskā balsošana 2016. gada ziņojuma par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības politiku šajā jomā. Referente ir Godalīve Kvilstita Rovola. Vai jūs vēlaties kaut ko sacīt? Ja. Kāds politiķis, protams, vienmēr ir gatavs kaut ko pateikt priekšsēdētāji bet ņemot vērā to, ka par šo ziņojumu jau viss tika pateikts, tad es aicinu ķerties uzreiz pie balsošanas. Dank, äh, Paldies, Godalīva! Kristotrovo, žēl, ka tu nerunāji ilgāk, jo es vēl gaidu, kad atnesīs manu balsošanas kartīti, mans asistents vēl ir ceļā. Bet tikmēr varu paziņot, ka ir vēl divi kolēģi, vismaz Gāler kungs un Štetins kungs, kuriem arī nav balsošanas kartīts vēl. So, so we then proceed to the votes. Ķeramies pie balsošanas. Compromise one. Pirmais kompromiss. Kurš par? Pret? atturas pieņemts. Otrais kompromiss par pret atturas pieņemts. Trešais kompromiss par pret atturas pieņemts. Kom kompromiss 4 par Es atvainojos. 104. grozījums. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. Kompromis 4 par, pret, atturas, pieņemts. 111. Kurš par? Pret, atturas pieņemts. Kompromiss numur 5 par pret atturas pieņemts. Kompromiss numur 6 par pret atturas pieņemts. Kompromiss numur 7 par pret atturas pieņemts. 143. par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss numur 8 par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss numur 9 par, pret, atturas, pieņemts. 155. par, pret, atturas, pārbaudam elektroniski. 155. grozījums. Sākam balsot, beidzam balsot. 27 pār 15 pret. Pieņemts. Vai tehniķis ir zālē? Šeit kungam ir problēma ar balsošanas iekārtu. Simt piecdesmit sestais par, pret, atturas, noraidīts. Nē, priekšsētājs labo sev, pieņemts. Kompromiss numur desmit par, pret, atturas, pieņemts.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 pret, atturas, pieņemts. Kompromiss 16 par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss 17 par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss 18 par, pret, atturas, pieņemts. 229. par, pret, atturas, pieņemts. 230. par, pret, atturas, pārbaudam elektroniski. 230. korāla kunga grozījums. Sākam balsot. Viens vēl nav nobalsojis. Beidzam balsot. Noraidīts. 18 par 25 pret. 231 par pret atturas noraidīts. 232. Pirmā daļa. Kurš par pret atturas pieņemts? Otrā daļa par pret atturas pieņemts Noraidīts. Nu labi, pārbaudam. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 234. divās daļās. Pirmā daļa, kurš par pret atturas pieņemts. Otrā daļa. Par pret atturas pieņemts Pārbaudam arī šo. 234. otrā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Divsimt trīsdesmit piektais par, pret, atturas, noraidīts. Pārbaudām 235. Lūdzu, celiet rokas. Labi. 235. Tagad pārbaudām elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad varam sākt balsot. 19. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 246 par, pret, atturas, noraidīts. Kompromiss 20 par, pret, atturas, pieņemts. 259 par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss 21 par, pret, atturas, pieņemts. 282 par pret atturas pieņemts. Kompromiss 22 par pret atturas pieņemts. 245 par pret atturas noraidīts. 285. divās daļās. Pirmā daļa, kurš par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, noraidīts. Kompromiss 23 par, pret, atturas, pieņemts. 296. par, pret, atturas, pieņemts. 298 par, pret, atturas, pārbaudām. 298. Beidzam balsot. Divdesmit divi pār, divdesmit viens pret. Tā tad noraidīts. 22, 21 plus 2, kas balsoja pret vēl. Tā tad noraidīts. Nākamais 297. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. Kompromiss 24 par. Pret. Atturas pieņemts. Kompromiss 25 par pret atturas pieņemts. 305. par pret atturas pieņemts. Nākamais atkrīt. 308. par pret atturas noraidīts. 307. par pret atturas pieņemts. 309. par, pret, atturas noraidīts. 311 par, pret, atturas pieņemts. Kompromiss 26 par, pret, atturas pieņemts. 316 par, pret, atturas pieņemts. 317 par, pret, atturas, noraidīts. 318 par, pret, atturas, noraidīts. 319 par, pret, atturas, noraidīts. 121 par, pret, atturas, noraidīts. 321 par, pret, atturas, noraidīts. 322 par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss 27 par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss 28 par, pret, atturas, pieņemts. 330 par, pret, atturas, pieņemts. 333 par, pret, atturas, noraidīts. 332 par, pret, atturas, pieņemts. 331 par, pret, atturas noraidīts, 334 par, pret, atturas, pieņemts, 337 divās. Es atvainojos, saka priekšsēdētājs, vienu izlaidu. 335. kurš par, pret, atturas, noraidīts, 337 par, pirmā daļa, kurš par, pret, atturas pieņemts. Otrā daļa atkrīt, jo 334. tika pieņemts. Trīsimt trīsdesmit astoņi. Trīsimt trīsdesmit astoņi, kurš par pret atturas pieņemts. Kompromiss divdesmit deviņi par pret atturas pieņemts. 345 par, pret, atturas, pieņemts. 347 par, pret, atturas. Pārbaudām 347. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 348 par,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 Kompromiss 30 par pret atturas pieņemts. 37. tālāk. Kurš par? Pret atturas noraidīts. 38 par? Pret atturas pieņemts. 80. par? Pret atturas noraidīts. Kompromiss 31 par?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 pret, atturas, noraidīts. 71. par, pret, atturas, pārbaudām 71. Sākam balsot. Divi vēl nav nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. Tas bija 71. Tad nākamais 73. kurš par pret atturas pieņemts. 72. par pret atturas pieņemts. Kompromiss 36 par pret atturas pieņemts. 87. par, pret, atturas. Pārbaudam arī šo 87. grozījumu. Sākam balsot. Noraidīts.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 pret atturas pieņemts. 8. par pret atturas pieņemts. 9. par pret atturas pieņemts. 10. par pret atturas pieņemts. 11. par pret atturas noraidīts. 12. par 11. grozījums. Nu labi, pārbaudām esmu gatavs iet pretī GONGL grupai. Trīs vēl nav nobalsojuši. Beidzam balsot. 37 pret un tikai 8 par. vai mēs pieskaitījām Štetins kungu un otru kolēģi bez kartītes. Div, 12. Mm, par, pret, atturas, noraidīts. 13. par, pret, atturas, pieņemts. 14. par, pret, atturas, pieņemts. 16 par, pret, atturas, pieņemts. 17 par, pret, atturas, pieņemts. 18 par, pret, atturas, pieņemts. 19 par, pret, atturas pieņemts. 15 par, pret, atturas pieņemts. 20 atkrīt, 21 atkrīt, 22 par, pret, atturas pieņemts. 23 par, pret, atturas pieņemts. 24 par,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 pret atturas pieņemts, 33. par pret atturas pieņemts. Tagad vai mēs par visiem FEM atzinuma grozījumiem varam balsot blokā. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Tas bija arī viss. Tagad balsojam elektroniski par rezolūcijas projektu ar grozījumiem. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 41 pār 1 pret. 43 par. Ceturtais punkts. Annē vārds referentē. Um, Tikai daži vārdi. Dārgie kolēģi, sirsnīgs paldies par izrādīto atbalstu. Paldies, ka mēs kopīgi, patiešām kopīgi varējām sagatavot tādu ziņojumu, kas ir ļoti labi pārdomāts ar skaidriem formulējumiem un ceru, ka tur arī nekas nemainīsies. Mēs e, patiešām ceram, ka tas būs arī īsākā versijā nekā e, iepriekšējo gadu laikā. Tas ir noticis. Liels paldies visiem, e, neskatoties viņu politisko piedarību, kas līdzdarbojas komitejā. Sirsnīgs paldies! So Ceturtais darbkārtības punkts - citi jautājumi. Bostināru kungs, lūdzu. Ir tikai pieci punkti. Jā, es gribētu teikt, ka AFET komitejā mums vajadzētu pieminēt ļoti vēsturisku brīdi. PESCO ir dzimusi šī Eiropas Savienības drošības aizsardzības politika. Patiešām šis ir vēsturisks brīdis. Mēs stāvam pie šīs uh, šī projekta šūpuļi. Paldies! Jā, tas pat tiešām ir vēsturisks brīdis uh, sadarbībai um, aizsardzības uh, jomā un arī drošības jomā. Paldies visiem, kas ir pie tā strādājuši un kaldinājuši šos panākumus gadu garumā. Tagad uh, gribu paziņot, ka nākamā sēde notiks 20. novembrī 15. un 21. novembrī no 9 līdz 12.30. Un tagad darbu esam beiguši. Paldies!